Čehovska kungs ir e, e, iecelts par Eiropas revizijas palādu locekli. Es apsveicu viņus abus parlaments, šos abus deputātus. E, ir konstatēts, tad, ka viņi zaudē